dāmas un kungi, sākot eh, ar eh, piekdienu eh, personas datu un mūsu privātā dzīve tiek labāk aizsargāta pret datu nepieļaujumu izmantošanu, jo ir stājusies jaunā datu aizsardzības regula spēkā, ko arī apstiprina Eiropas parlaments. Es gribētu pateikties visiem kolēģiem, kas ir strādājuši pie ļoti svarīgā dokumenta, pie šīs regulas un īpaši uh, referentu Albrecht kungu, uh, kurš eh, ir kļūst tagad par ministru Vācijā un arī sveicam viņu sakarībā ar to. Eh, šī datu aizsardzības eh, regula ir tāda vislielākā izmaiņa Eh, datu izmantošanas ziņā, un eh, tā ir paredzēta, lai Eiropas pilsoņi varētu izmantot internetu resursus eh, ar mierīgu prātu Eiropā un pasaulē. Šādā veidā mēs esam demonstrējuši, ka mēs varam nospraust standārtus privātuma ziņā, un lai varētu aizsargāt šādā veidā pilsoņu intereses uzņēmumu un dažādas online uh, platformas, kurās ir mūsu dati, tām uh, tagad ir jānosūta paziņojumi par datu izmantošanu, ja tās pēc tos izmantot, uh, lai saņemtu skaidru apstiprinājumu it, īpaši tajās valstīs, tātad, kur tās konkrēti darbojas. Tātad vairs nenotiek šo datu izmantošana pēc uh, noklusējuma uh, principa. Uh, šī, uh, regula novērtīs to, lai neatkārtotas vairs tāda skandāla, ka tiek izmantot miljoniem lietotāju datu, kā piemēram. Tad, kad notiek neautorizēta datu izmantošana, par šādiem faktiem ir jābūt, jātik, jābūt paziņotam 72 stundu laikā. Un 4% online izmantot apjoma uh, ietvaros Eiropas parlaments ir spēlējis uh, šo galveno lomu nodrošināt pilsoņu privātumu, bet arī prasot, lai uh, šīs uh, tiešsaistes platformas būtu atbildīgas uh, Eiropas uh, Savienības pilsoņu priekšā, un man ir liels prieks, ka šīs lielās digitālās platformas ir apņēmības pilnas respektēt šos noteikumus. Bet darbs vēl nav pabeigts. Mūsu prioritāte ir panākt tādu patiesu tehnoloģiskās pārvaldības reformu. Uh, Uh, ierosināt arī atbilstoši regulējošo ietvaru. Mums ir jāpanāk, lai digitālais tirgus uh, korekti darbotos, lai būtu skaidrs atbildības visiem tiešais uh, operatoriem. Un tā tad, lai tiktu aizsargāt ne tikai personas dati, bet arī fiskālie dati un arī patērētāja tiesības dažādos aspektos. Paldies visiem par uzmanību! Eh, paziņoja, ka mēs atkal atsākam eh, parlamentu sēdi, kas tika pārtraukta 3. martā 2018. gadā. 2. Eh, un 3. marta sēžu protokoli ir jums nodoti vai kādi vērojumi, iebildumi. Ja nē, tad šos protokols apstiprinam. Francijas varas iestāde.